Kolleginnen und Kollegen, bitte Platz zu nehmen. Am, äh, Tagad. Gribēju paziņot, ka mums ir jādiskutē par uh, Lēzingas kundzes ziņojumu privātā sektora attīstība. Es uh, piedāvātu tagad. Uh, apspriest šo ziņojumu īspirms balsošanas, lai Lēzings kundze var mūs ar to iepazīties, un tad eh, ēnu referenti varēs izteikties, ja viņiem tas būs nepieciešams, un, nu, un pēc tam uzreiz tad ķersimies pie balsošanas. Šis ziņojums tiek gatavots attīstības komitejā. Devas kungs ir referents. Lēzings kundze, lūdzu jums vārds. Paldies, paldies, runāšu īsi. Sākumā vēlējos pateikties sekretariātam par veiksmīgo sadarbību. Sevišķi sirsnīgi arī visiem kolēģiem ir jāpasakās par tik daudziem konstruktīviem grozījumiem mēs visi saprotam, ka attīstības politika ir domāta, lai cīnītos pret nabadzību un to izskaustu, un visi esam arī viensprātis, ka vajadzētu garantēt, lai palīdzība nonāk tieši tur, kur tā ir visvairāk nepieciešama. Uzņēmumu galvenais mērķis nav veicināt attīstību šajās valstīs bieži vien, bet eh, bieži vien eh, uzņēmumi vēlas tikai uh, gūt pēļņu, diemžēl, ir konstatēti daudzi cilvēktiesību un arī ekoloģijas uh, principi. Šeit es varētu runāt par zemes sagrābšanu, land grabbing, eh, kas ir bieži vērojama tieši Āfrikas kontinentā. Tādēļ jārunā par startautiskiem standartiem, kas domāti uh, uzņēmumiem. Eiropas Savienības uzņēmumi nedrīkst arī izspies no tirgus vietējos uzņēmumus un ir jādomā par vietējā privātā sektora atbalstu, jo tas ir ļoti svarīgs, um, lai garantu tētu ekonomisko uzplaukumu šajās valstīs. Jādomā arī, ko var darīt privāti uzņēmumi, lai īstenotu ilgspējīgu attīstību. Daudzi grozījumi, kuros ir runāts par privātā sektora iesaisti, mēs uh, redzējām tieši šādu galveno domu, un mēs varējām apkopot daudzus eh, grozījumus, kompromisu grozījumos. Ceru, ka kolēģi tos atbalstīs. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, godātā Lezings kundze. Kučukungs. Uh, Paldies, dargie kolēģi. Es domāju, ka grozījumos ir skaidri uzsvērta privātā sektora nozīme, sadarbojoties ar Eiropas Savienību attīstības mērķu sasniegšanai un um, rūpējoties par nabadzības izskaušanu. Only by promoting human rights and by strengthening Mums ir jārūpējas par demokrātijas eh, spēcināšanu. Eiropas Savienībai vajadzētu arī uzņemties korporatīvo sociālo atbildību, domājot par labāku privātās publiskās partnerības attīstību dalību valstīs arī pēc 2015. gada. Protams, galvenokārt vēršoties uz nabadzības izskaušanu. Priekšstādātāja kungs, dārgie kolēģi, es lūgtu jūs balsot par eh, šo ziņojumu. Paldies! Paldies, Kučukungs! Kristians Prēda, lūdzu. Priekšādātāja Milz, paldies. Diemžēl mūsu ānu referenta štet, eh, mūsu referenta Štetinkungs nevarēja būt šeit. Un es, protams, nepārzinu visu šīs eh, peripetīs dialogā par šo atzinu. Mūsu grupa ir nolēmusi balsot tomēr pret, jo tas ir ziņojums, kas nu, jāsaka, faktiski ir ideoloģisks pēc sava raksturu, raksturu marksistiski, leņinistisks, teiksim tā. Un nu, tāpēc mēs nevaram balsot par kaut kādu šādu kreiso ideoloģiju. Paldies, Preds kungs. Tālāk, Habita kungs. Yeah, thanks on behalf uh, as my... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs balsosim par šo atzinumu, lai gan zinu, ka daži kolēģi ETP grupā ir tā atturīgi noskaņot. Un kad mums bija kompromisu, tātad eh, diskusijas par kompromisu grozījumiem, nu tad bija nedaudz um, bēdīgs, jo te bija vairāk tādi ķīvēšanās starp eh, dažādām grupām, nevis eh, par būtību, tātad, ka mums it kā nav nekas te jādara. Uh, Eh, attīstības eh, ziņā. Citi teica, ka, nu, tas ir galvenais mērķis, un mūsu politiskā grupa ir uh, Mm, tāda, kas saka, ka ir jābūt privātā sektora lomai šajā attīstībā, ir jāievēro cilvēktiesības, ir jābūt korporatīvai sociālajai atbildībai, un noteikti privātais sektors var darīt vairāk. Ir ļoti žēl, ka atzinumu neatbalsta lielākā komitejas daļa. Nu, nevajag te ķīvēties savā starpā, vajag domāt par būtību, par galveno, par kopīgo labumu. Uh, un es eh, bieži tiekos ar uzņēmējiem, un viņi bieži vien eh, nesaprot, ko tad parlaments dara. Mums vajadzētu varbūt par to vairāk palauzīt galvas. Paldies! Tānoka kungs lūdzu. Jā, es gribēju eh, atgādināt, ko teica ETP kolēģis, tātad galēji kreisie. Īstenībā to ir nolaupīšu kā tādu ideoloģisku instrumentu, mēs balsosim pret. Paldies, Šafhauser kungs. Prezidents. Uh, Priekšādātā. Šajā ziņojumā ir tādi pozitīvi elementi, kas arī jāatzīst, bet, piemēram, cita starpā tiek parādīts, ka aizvarīšanās no nodokļiem, kā šis svaru parāds, kas, protams, ir viens no lielākajiem uh, cēloņiem, piemēram, problēmām Āfrikā. Nu, tas ir labi, bet tāpat laikā kopumā vīzija ir visai kļūdaina. Es, protams, labprāt gribu atbalstīt mazos uzņēmumus un privāto sektoru kopumā arī attīstības jomā. Bet šā ziņojumā jāsaka, ka vispār tikai tāds valstisks Um, izējas punkts šeit ir. Un tas jāsaka, patiešām ir novedis pie milzīgas izgāšanās, piemēram, Āfrikā attīstības politika. Un, nu, piemēram, ja runājam kaut vai par Alžāriju vai Alžīriju vai citām um, valstīm, kur šī marksistiskā pieeja piemērota. Tur nonā, esam nonākuši pie ļoti nopietnām problēmām attīstības jomā, vēl ļaunāk tur ir nekā citās valstīs. Tāpēc mēs balsosim pret šo ziņojumu. Diemžēl, diemžēl, uh, lai arī jāsaka, tam ir zināmas pozitīvas šķautnes. Merci beaucoup, monsieur Schaffhauser. Uh, Madame Lösing. Paldies. Lösings kundze, gribat kaut ko piebilst pirms balsošanas? Ich denke, dem ist nicht mehr so viel. Uh... Paldies. Domāju, ka nav vairs äh, te pārāk daudz jāpiemetina. Es, nu, atkal kārtējo reizi esmu pārsteigta, ka netiek runāts par saturu, bet gan tiek izspēlētas tādas politiskās spēles. Jāsaka, ka pie atzinuma strādāju, pie labākās sirdsapziņas es eh, daudz kolēģi pārmetums tiešām nevaru saprast. Vielen dank. Paldies. Es domāju Debats varam noslēgt un varam ķerties pie balsošanas. les amendements. Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung. Damen und Kungi, balsosim. Wir haben jetzt Kompromiss 1. Mein Gott, hier wird's. Pirmais grozījums, ak, Dievs, nu būs gan sarežģīti. Pirmā daļa, kas par to? Pret, atturas pieņemta. Otrā daļa, par. Pret, atturas noraidīta.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 Also, ja, das ist aber nicht klar geschrieben. Was soll der Minusstrich da? Wer ist für den Antrag 1? Pirmais grozījums. Nē, tas atkrīt, saka priekšsēdētājs. Astotais grozījums. Wer ist für Antrag 8? Dagegen? Par, pret, atturas noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts. 32. par pret atturas pieņemts. 33 par pret atturas pieņemts. 34 par pret atturas pieņemts. 35 par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektronu. Nē, labāk Labi. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Mit 35. Beidzam. 35 par 21 pret pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 44. grozījums par pret atturas noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromis par pret atturas pieņemts. 56. par pret atturas noraidīts. 57 par pret atturas noraidīts. 59 par pret atturas noraidīts. Sastais kompromiss divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta.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 pret atturas noraidīts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 79. par pret atturas pieņemts. 80 par pret atturas pieņemts.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 Lēzingskundze, ko jūs gribējāt teikt vēl kaut ko? Mana frakcija hat. Äh, Mana politiskā grupa balsoja par šo atzinumu un mēs vēlējāmies, lai tas tiktu pieņemts ar visiem šiem kompromisiem, ņemot vērā uh, īstenībā pozīcijas svarīgu, mēs uh, savu vārdu tomēr vēlos izņemt no ziņojuma. dann wird es ein namenloser Bericht. Tātad tas būs bezvārds ziņojums. Un priekšstādātais arī nevēlas, lai viņa vārds uz tā parādītos. Herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zum Thema. Tagad Runāsim par Libānu. Ja Matijas da, vai Matijas da? Vai Matijas skundze ir ieradusies? Kom zum Tagesordnungspunkt 10. Desmitais darbkārtības punkts. Mašek delegācijas ceļojums uz Beirutu. Matijas kundze, Matnesku kundze, Kozalino kungs un Vimbergs kundze bija Beirutā. Matias Kundze, lūdzu, jums vārds. Obrigada, Presidente. Vou só guardar um Please, pouco. quiet. For oh, Matias. Eu vou guardar um pouco até ter mais. Could you stop the liberation? Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai mirklīt pagaidīšu, kamēr zālē iestājas klusums un kārtība sakarunātāja. Thank you. Thank you. Obrigada, Presidente. Paldies priekšsēdētājai! Kā jau es teicu, mēs bijām misijā uz Libānu no 16. līdz 20. jūnijam. Mēs tikko atgriezāmies no turienes un četri četri Eiropas parlamenta deputāti bija šajā delegācijā. Es pati kā delegācijas vadītāja, eh, Manesku kundze, kura ir vicepriekšsēdētāja, Kristīna Veidberger un Andrē Gozelīnī. Šī misija tiešām bija ļoti svarīga un Jā, man patīk, kad uh, priekšsēdētājs nepievērš uzmanību tam, kas tiek runāts zālē, pat tad, kad viņš aicina cilvēks izteikties un runāt. Tad atgriežoties pie misijas, misija bija ļoti tiešām svarīga un saulēcīga, ņemot vērā kontekstu. Sīrijā situācija ir uh, kritiska, ņemot vērā tur notiekošo kardarbību, un es gribēju pastāstīt par uh, tādiem provizoriskajiem pirmajiem secinājumiem šīs misijas sakarā. Es zinu, ka šīs komitejas locekļi ir saņēmuši mūsu sagatavoto preses relīzi. Un es domāju, ka galvenos secinājumus atradīsiet šajā preses e, informatīvajā materiālā kur esam centušies būt maksimāli kodolīgi un konkrēti, bet daži komentāri šai sakarā. un varbūt arī dažas tādas politiskas pārdomas. Programmas saturs bija sekojoši. Divas dienas mēs uh, fokusējāmies tikai uz uh, Libānu un vienu dienu e, pilnībā koncentrējāmies uz situāciju Sīrijā. Mēs tikāmies ar Libānas e, varas iestāžu pārstāvjiem, ne tikai ar parlamentu deputātiem, bet arī ar premjerministru. un eh, četru politisko partiju pārstāvjiem, nākotnes kustības pārstāvjiem, Hezbollah pārstāvjiem, kā arī ar parlamentu priekšsēdētāju Mēs nevarējām tikties ar Žublata kungu un vēl citām augstām amatpersonām, kas tikšanās ar kurām bija iecerēta, eh, bet, diemžēl, mm, viņu saspringtā darba grafika dēļ mums tas neizdevās. Tomēr mums eh, izdevās tikties ar um, karstāk pārstāvjiem, kā arī ar ANO misiju pārstāvjiem un nevalstiskajām organizācijām. Man ir viens komentārs par eh, Libānu, viens par bēgļu krīzi un arī viens par situāciju Sīrijā. Tātad. Es eh, Diemžēl neredzu savus kolēģis, kurš kopā ar mani bija šajā misijā, bet es gribētu lūgt Vīmas kundzi varbūt izteikties eh, manas uzstāšanas noslēgumā un papildināt manas teikto. Tātad par Libānu. Mēs eh, aplūkojām un izvērtējām patreizējo politisko situāciju un mūsu pienākums ir sniegt atbalstu un veicināt to, lai Libānas uh, Um, struktūras varētu pārvarēt institucionālos šķēršļus, lai attiecīgi starptautiskās institūcijas varētu veiksmīgi darboties. Jautājums arī par prezidenta vēlēšanām tika apspriests, un to pasakot varam visi būt viensprāts par to, ka lēmumu pieņemšanas process tiesas procesam Libānā ir jānotiek eh, demokrātiski, šie lēmumi ir jāpieņem Libānas tautai un valsts vadībai. Tas ir galvenais jautājums, kas mums ir jārespektē. Tas attiecīgi noved pie eh, Sīrijas bēgļu jautājuma. Es esmu bijusi 2013. gadā gan Sīrijā, gan Libānā. Jau tad Eh, bija Libānā 300 tūkstoši Sīrijas bēgļu. 2013. gadā tika teikts, ka eh, maksimālā robeža ir izslēmt, iz, izsmelta, jo Libāna ir neliela valsts ar 4 miljoniem iedzīvotāju, bet šī valsts ir uzņēmusi gandrīz 2 miljonus bēgļu papildus saviem 4 miljoniem iedzīvotāju. Tik nelielai valstī šāds bēgļu sloks ir ļoti smags, ir pārāk smags. Un tas nozīmē, ka mums ir jāizrāda solidaritāte jāgarantē eh, Lībānas tautai un eh, valdībai, jo viņi ir izrādījuši savu atbalstu un saliedētību eh, bēgļu jautājumā. Tāpat ir jādomā arī par Eiropas Savienības un ANO misiju uzdevumu Lībānā tajā pat laikā mums ir jāapzinās, ka noteikti mēs varam darīt vairāk situācijas atvieglošanai. Eiropas parlamentam ir jāieņem strikta nostāja attiecībā uz Eiropas eh, reakciju, jo situācija tiešām ir tik nelīdzsvarot, un es domāju, ka tas ir milzīgs kauns, ka ir dalība valstis, kuras ir atteikušās uzņemt pāris simtus uh, bēgļu savās zemēs, kad ir tādas valstis kā Libāna, kur ir miljoniem bēgļu, kas uzņem miljoniem bēgļu. Ja paskatāmies uz uh, projektiem, kas notiek Libānā, uz iet, piemēram, izglītības projektiem, un paskatāmies, kas notiek bēgļu nometnēs, Mums izdevās tikties arī ar eh, bēgļu ģimenēm, kas dzīvo šajās bēgļu nometnēs. Bet jāsaka, ka šāda situācija ilgi nevar turpināties. Tikai viens no četriem bērniem var apmeklēt skolu Libānā. ANO programmai pēdējos mēnešos ir izdevies izplatīt pasākumus, bet šie pasākumi e, ir ļoti niecīgi, tie veido tikai 19 dolārus uz katru bēgli. Sīrijas bēgļiem ir jāmaksā īre par uzturēšanos bēgļu nometnē, un šī maksa var sasniegt 100 dolārus mēnesī, lai sūtītu bērnu uz skolu, piemēram, viņiem ir jāmaksā 40 dolāri mēnesī, kamēr ANO iztērē tikai 19 dolārus uz vienu bēgli. Jāsaka, šī situācija ir milzīgs sloks uh, Libānas tautai, un Libāna ir, nu, ir maksimālā robeža, ko tā var politiski, ekonomiski, fiziski. Libānas valdība ir pateikusi, ka viņi slēgs robežas, viņi slēgs robežas uh, un, un savas durvis tālākām bēgļu masām. Situācija ir kritiska. Mums ir jārīkojas. ANO un ANO eksperti ir teikuši, ka ņemot vērā Libānas geogrāfisko situāciju, šāda robeža aizvēršana reāli nemaz nav iespējama, bet nepārprotam ir skaidrs, ka situācija Sīrijā būtiski ietekmē Libānu un tās sabiedrību. Es vēlējos jums atstāt vielu pārdomām, norādot uz Libānas tautas un varas iestāžu uh, Uh, pieliktajām pūlēm sarežģītajā, arī ekonomiski sarežģītajā situācijā, ņemot vērā tos čēršļus, kādi ir ANO palīdzības sniegšanas mehānismiem. Mums ir jāsaprot, ka ir nepieciešama Eiropas Savienības aktīvāka iesaistīšanās situācijas risināšanā. Mēs nevaram sēdēt rokas klēpī salikuši un aizvērt acis uz notiekošo Libānā. Es nebiju šeit, kad Mogherīnī kundze uzstājās, bet es lasīju preses relīzi par lēmumiem, kas pieņemti. 12 miljoni eiro ir atvēlēti patrulēšanai. 12 miljoni eiro Tā ir nauda, ko varētu izmantot citur, tā kā šeit mēs runājam par politisko izvēli, kur eh, nebūt nevienmēr ir tā labākā 12 miljoni eiro tiek atvēlēti patrulēšanai, bet, kas attiecas uz bēgļu jautājumu risināšanu, tad nav nec politiskās gribas, nec arī līdzekļu. Vispēcot par Sīriju. Kā jau teicu, iepriekš mums bija iespēja vienu dienu fokusēties tikai uz situāciju Sīrijā. Mums bija iespēja tikties ar dažādiem ANO vēstniekiem uz vietas. Mēs tikāmies ar eh, sociālajiem partneriem, ar sabiedrības pārstāvjiem, tikāmies ar Valamata kundzi, kura ir ANO eh, vēstniece Sīrijā, un mums bija iespēja uzklausīt informāciju par to, kas notiek Sīrijā uz vietas. Bet šīs tikšanās notika Libānā. Mēs Sīrijā um, nevarējām iebraukt, un es vēlējos to pateikt. Ir jāpasaka, ka vidējais mūža ilgums Sīrijā ir krities no 75 uz 55 gadiem kopš 2011. gada. Un e, šī drūmā statistika e, daudz ko pastāst par esošo situāciju Sīrijā. Vispēcot par to, ko dzirdējām no Libānas amatpersonām. Un e, cilvēkiem, kas darbojas ANO misijās Sīrijā. Mēs dzirdējām, ka oficiālie mēdīji ir centušies tā skaidri nošķirt dažādas teroristu grupas, un viņi cenšas pasniegt dažus teroristu grupējumus kā mērenākus nekā citi, bet nav iespējama mērena, tero, mērena noskaņot teroristu grupu. Tas ir neiespējami. Tajā pat laikā, protams, eh, viņi ļoti rūpīgi izvēlas epitetus tomēr. Es domāju, ka teroristi ir jāsauc par teroristiem un teroristu draudi ir reāli. Vai tas nāktu no Daesh uh, vai citām teroristu organizācijām un grupējumiem. tā kundze skaidri un gaiši pateica, ka mēs nedrīkstām uh, diferencēt starp dažādām teroristu grupām. Mūsu rīcībā ir jābūt konsekventai pret visiem teroristiem, un mēs nedrīkstām diferencēt viņus, ņemot vērā to, kas notiek uz vietas, jo terorists ir terorists, un teroristiskā organizācija ir teroristiska organizācija, kas veids teroristisku darbību. Jāsaka, ka Mēs dzirdam aicinājumus apturēt finansējumu teroristu grupām, apturēt ieroču piegādi, kā arī neļaut teroristiem rekrutēt uh, cilvēkus kaujinieku grupās Sīrijā, bet ja mēs nerīkosimies un to visu nedarīsim, tad nekas nemainīsies un slaktiņi turpināsies. Kas attiecas uz ieroču tirdzniecību? Teroristu grupām. Pret to ir jācīnās, un ja mēs turpināsim finansēt teroristus un uh, piegādāt viņiem ieročus, tas nozīmē, ka mēs eh, veicinām eh, šo šausminošo situāciju uz vietas. Vēl pirms šīs misijas es biju pārliecināta, ka eh, mums tur ir jābūt, bet Pēc misijas man ir pārliecība, ka ir nepieciešama arī misija uz Sīriju. Mēs varam izlikties, ka mums nav nekādu attiecību ar Sīriju, nav nekāda sakara ar situāciju tur, bet es domāju, ka mums ir jāatrod iespēja doties uz Sīriju. Mums ir jādodas uz turieni, un mums ir jādodas tu jāiegūst iespēja tikties ar Sīrijas parlamentu Un tajā pat laikā veidojot šo delegāciju, mēs eh, nedrīkstam raidīt maldinošu signālus attiecībā uz šo diplomātisko situāciju. Paldies! Eh, tack för ordet, ordförande. Och jag vill börja med att rikta ett stort tack till... Paldies! Saka Vinbergs kundze. Es gribēju pateikties visiem, kas uh, organizēja šo delegācijas braucienu. Gribēju pateikties Marisai Matiesai, kas šo ļoti bagātinošo un uh, arī diezgan haotisko ceļojumu ļoti labi organizēja. Mums programma bija piesātināta, bijām uz kājām no agra rīta līdz vēlam vakaram. Bet programma bija patiešām ļoti saistoša, interesanta. Šīs tikšanās bija emocionāli bagātinošas, bet arī brīžiem tādas šausminošas. Visas tikšanās ar premjerministru, ar ministriem, ar NVO pārstāvjiem, ar parlamentāriešiem. Tas bija nu dienu ļoti, ļoti bagātinoši. Un mēs kā ceļa maizi sev paņēmām tik šausmīgi daudz līdzi. Un viens no parlamentāriešiem man teica, Libāna ir bumba ar laika degli, un kāds cits parlamentārīts teica, ka varētu Libāna situāciju salīdzināt ar uh, vēža audzējumu metastāzēm. Maris jau teica, ka ir miljoniem bēgļu šajā valstī, un vispār, nu, tās robežas, kas pastāvēja pirms uh, diviem gadiem, varam aizmirst nav ne elektrības, ne ūdens apgādes. Cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība. Nu, libānieši mēģina to visu situāciju kaut kā risināt, cik vien daudz viņi var, bet, nu, protams, viņi vien paši saviem spēkiem to nevar paveikt. Īsā laika posmā valstī ir ieradušies ļoti daudz cilvēki. Protams, sāks arī konkurence par pieejamām darba vietām. Viena problēma noved pie citām. Kā Marisa teica, viens bērns no četriem dodas tikai uz skolu, lai gan izglītība viņiem ir ļoti svarīga. Jūs varat vienkārši mēģināt stādīties priekšā, kas tur notiek. 13, 14 gadīgs puisēns, kas uh, dzīvo bēgļu nometnē, neiet skolā, nu viņu teroristi var ļoti vienkārši rekrutēt. Viņš ir ļoti tāds pateicīgs mērķis viņiem. Uh, Tādēļ mums ir jādomā par izglītību un lauksaimniecības un pārtikas uh, aģentūra arī palīdz šiem cilvēkiem, bet, protams, tur ir nepieciešama lielāka jauda. Cilvēkiem ir jādod cerības, lai viņi vispār varētu, nu, ar kaut kādu pašpaļāvību raudzīties nākotnē. bēgļu krīze, bē, bailes no terorisma, tās ir svarīgākās problēmas. Un visnībā šīs problēmas, kā tādas smagākās, minēja gandrīz viss, ar ko mēs tikāmies Libānā. Un mums patiešām vajadzētu arī sūtīt uh, delegāciju uz Sīriju, lai redzētu, kas tur notiek uz vietas, jo ir jau vienkārši šeit sēdēt zālē un runāt, ja jūs paši savām acīm neredzat, kas tur notiek. Man nav arī nekāda konkrēta risinājuma šīm problēmām. Protams, mēs varam vēlēties uh, mieru Sīrijā un visā pasaulē, bet ir jādara tagad uh, neatliekami uzdevumi, ir jāpalīdz cilvēkiem, uh, ir jāpiedāvā pārtika, izglītības iespējas un, protams, ir nepieciešams vairāk finansējumu. Vēlējos vēlreiz pateikties par šīs vizītes organizēšanu, tas bija ļoti svarīgi, un, protams, es to visu turpmākajā darbā arī paturēšu prātā. Paldies! Sì, non voglio aggiungere molte cose alle già dette dalle mie colleghe. Es no savas puses eh, neko daudz eh, nevēlos piebilst piekrist uh, eh, mans kolēģis teiktajam par braucienu uz Libānu, saka Kocelīno kungs, bet um, es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi atcerēties. Libānā ir 1200 bēgļu nometne, 1 400 tūkstoši pieprasījuši patvērumu. Uh, 800 tūkstoši Turcijā, vēl simtiem tūkstoši citur. Mēs redzam, ka lielākā daļa no šiem cilvēkiem ir jauni cilvēki. Viņu vecums ir no 0 līdz 18 gadiem, un viņus nepārtraukti uzrunā teroristu uh, rekrutieri. Jāsaka, ka tādā veidā, ja mēs nepievērsīsim uzmanību šai situācijai, mēs varam pazaudēt veselu paudzi. Te nav runa tikai par resursu atrašanu un politiskā līdzsvara atrašanu, kas patreiz ir paralizējis situāciju Libānā, mm, bet uh, situācija ir sklerātiski. Mēs tikāmies ar premjerministru, bet patreiz mēs redzam, ka situācija ir ļoti nestabila, ir nevienprātība starp uh, politisko varu un militāro varu, un uh, mēs redzam, ka ir ļoti daudz jauno cilvēku, kas tiek uh, konvertēti un kas tiek piesaistīti teroristu grupām. Es domāju, ka Lib Japānas valstī ir ļoti ierobežotas iespējas kaut ko vairāk darīt. Es domāju, ka Eiropai ir jāpiedāvā projekts, lai atgūtu šo jau daļēji zudušo paudzi. Varbūt Eiropa varētu organizēt konferenci kopā ar citām starptautiskām organizācijām, ieskaitot UNICEF, lai palīdzētu jauniešiem Libānā. Es domāju, ka tas ir nepieciešams. Mēs daudz naudas patreiz tērējām uh, citviet, bet ja mēs šos naudas līdzekļus izmantotu mērķtiecīgāk, un ja mēs padomātu par to, kādas ir jaunās paudzes vajadzības, tad es domāju, mēs varētu nosargāt Eiropas nākotne līdzsvars ir ļoti trausls un nestabils. Patreiz mēs redzam, ka vērtējot situāciju Alepo, tad eh, šī situācija ir ļoti net prognozējam, bet, kā es teicu, ir nepieciešams atbalsts no Eiropas un arī no Eiropas parlamenta puses. Mums ir jāatrod veids, kā palīdzēt viņiem. Paldies! Merci, Monsieur le Président. <clears throat> Je, je voudrais... Paldies priekšsādātāji. Gribu teikt paldies delegācijas dalībniekiem, paldies par šo ziņojumu. Tas ļoti labi uzsver, tas ļoti daudzšķaitnēnos aspektus, kas ir aktuāli Sīrijā. Ir viena lieta, kas man tomēr šķiet nav īpaši vēl tā apsvērta un izstrādāta. Un uz to vērsam uzmanību ceļojums, kad es biju Libānā un tikos ar saviem libāņu draugiem, un respektīvi tā ir ietekme, kas uz libāniešu dzīve un um, Libānas līdzsvaru kā tādu ir šiem bēgļiem. Jo nepastāv tikai institucionāls problēmas, bet arī iedzīvotāju vidū pastāv problēmas, un nu, piemēram nodarbinātību Šobrīd konkurence ir milzīga, visi šie bēgļi, nu, rada daudz lielāku spriedzi situācijā, piemēram, dzīves vietas, ehm, nu, dzīvokļu īres cenas, kas vienkārši katastrofāli pieaug, tāpēc, ka ir tik daudz šo bēgļu, tāpat arī ietekmē uz drošības situāciju. Uh, piemēram, pieaug noziedzības līmenis, ietekme uz kultūras līdzsvaru, jo tie, protams, ir citu etnisku grupējumu pārstāvi, sīrieši un libāņi jau gluži nepiedar vienai tā pašai kultūras grupai. Un tāpēc es domāju, ka tās ir problēmas, kas ir jāņem vērā. Tas tāpat ir arī Jordānijā. Uz to jau vērs mūsu uzmanību Jordānijas pārstāvs, ar ko apspriedamies pagājušajā nedēļā, un tas ja ir svarīgi. Es domāju, ka nepieciešams atcerēties, Um, to, ka papildus tā ietekmē, ko šie bēgļi rada um, reģionā kopumā um, uz iestādēm, ir šī sadzīve. Un te ir vajadzīga Eiropas Savienības līdzekļi, nu, piemēram, kaut kādi fondi, kas ļauj, tad, piemēram, uh, Ehm, nu, viņus izmitināt. Varbūt tiem jābūt līdzekļiem, kam jānāk ne tikai no ES, bet arī no citām arabu reģiona valstīm. Gal galā tās taču ir valsts, kur, kurām tiešā veidā interesē Jordānijas un Libānas stabilitāte. Nu, es vienkārši gribēju vaicāt, vai tās arī bija tās jomas un tēmas, par ko jūs runājāt savos vizītes laikā. Gracias, señora presidenta. Bueno, quiero... Priekšādātāji, paldies. Nu, paldies par šo atskaiti par apmeklējumu. Nu, pāris tādu papildus mm, komentāru. Kad jūs tikāties ar mums turas kungu pārstāvjiem, tika teikts, ka ir pagaidu uguns pārtraukšana. Nu, tas mērķis, pie kā šobrīd tiek strādāts. Vai tas vispār tika pieminēts? Tas, protams, būtu ļoti liederīgi. Pilnīgi noteikti ir vajadzīgs nosūtīt delegāciju Sīriju, jā. Ne tikai ar parlamenta deputātiem. Mums nepieciešams dialogs ar pilnīgi visiem. Ar visām iesaistītajām pusēm. Jāpārliecinās, ka dialogs tiek veidots. Galu galā veidojam taču šādu dialogu ar, nu, virkni citām valstīm. kur ir bijušas problēmas. Nu jā, tāpēc atbalstu šādu apmeklējumu uz Sīriju. Es domāju, ka tas palīdzētu mums risināt šī konfliktu. Paldies, priekšādātāji! Esmu bijis Sīrijā, pavadīju četras dienas tur, runāju ar cilvēkiem, Un mans viedoklis ir tāds, ka daudz svarīgāk par būšanu Sīrijā uz vietas ir analizēt militāro situāciju tur. Vienīgā, vei, vienīgais veids, kā izvairīties no holokausta tur, ka tiks nogalināti vēl simtiem tūkstoši iedzīvotāju, ir atbalstīt viņa ekscelenci Baširo Lasadu. Tā ir vienīgā iespēja izvairīties no katastrofas. Jums viņš var patikt vai nepatikt, bet viena lieta ir jums jāsaprot ja, līdz, ja, ja tiks dot ieroči neatkarīgi armijai, tad pēc trim dienām tie būs kalifāta rīcībā. Tad ko jūs ierosināt jaunu konferenci atkal? Nē, mums jāpalīdz vienīgajam spēkam, kas var kaut kādā veidā problēmu atrisināt nevis tiem sunītiem vai šītiem atsevišķai vai kristiešiem vai vēl kaut kam, nē. Daudz kulturāla Sīrija mums vajadzīga, un tas ir Bašers al-Asads mums ir atklāti viņš jāatbalsta. Ir pagājis pēc pusgada, tas jau būs par vēlu. Brigāda prezidents. Priekšādātāji, paldies, saka Māties skundze. Pirmām kārtām, <coughs> liels paldies par šiem komentāriem, papildus informāciju, ko dzirdēju no jums. Par šo pēdējo jautājumu runājot. Jā, es domāju, ka Sīrijas nākotnē jābūt Sīrijas iedzīvotāja rokās un nevis kāda cita rokās. Un tāpēc mums ir jāpārliecinās, ka tiek darīts viss, lai pārliecinātos, ka tieši Sīrijas tauta var pieņemt lēmumus. Un tāpēc politisks risinājums Eh, jārod, kad Sīrijas krīzē. Nedrīkstam liet eļļu ugunī pašreizējā situācijā. Tālāk iespēja organizēt trešo konferenci. Vai, kom, vai kundze jūs atsaucāties uz dž, Ženēvas trešo konferenci, kaut ko tam līdzīgu? Es nezinu, vai es tā īsti pareizi sapratu jūsu jautājumu. Es teiktu, ka mēs nevaram virzīties uz priekšu ar Ženēvu trīs tipu scenāriju, kamēr mēs neesam aizvēruši durvis Ženēvu divi kontekstā. Mums gal galā jāspēj vispirms atrisināt iepriekšējās konferences rezultātu. Nevaram balstīties uz kaut kādas izgāzušamies konferences mm, tā, pamatiem. Mums jāmeklē politiski risinājumi, mierīgi risinājumi tiem jautājumiem, ar ko reģions šobrīd sastopas. Pirmais jautājums, ko dzirdējām. Jā, situācija Libānā un ietekme uz Libānas tautu, protams, ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs runājām patiešām par to, runājām daudz un dikti. Jūs teicāt, e, lūk, pastāv sociālais dempings, pieaug bezdarbs, palielinās grūtības, ar ko sastopas Libānas ģimenes. Taisnība. Jā, pastāv šāds sociālais dempings. Un nodarbinātības situācija ir būtiski pasliktinājusies valstī. Ja runājam par Sīrijas bēgļiem, tad mēs dzirdējām arī, nu, lūk, tādus piemērus, ka var būt tā, ka bērni vāc, piemēram, kaut kādus metālu lūžņus, nezinu, cik tur kilograms dienā savāc, beigās dabū vienu dolāru par to, tas paties, at, pat, pats attiec uz sievietēm un viņu darbu, viņu darba alga ir nenormāli maza, pilnīgi neproporcionāli visiem tiem centieniem, ko mēs darām, jā, un bērni arī tiek likti pie darba. Uh, Jo viņi nevar arī, protams, apmeklēt skolas, nav skolu. Nu, tev jau par to runāja arī Vinbergas kundze un Kosalīno kungs. Mums jāpārliecinās, ka tiek nodrošināts kaut kāds garantijas, ka bērni var apmeklēt skolu. Tikai viens no četriem bērniem iet skolā. Pārējie strādā par mazāk kā vienu dolāru dienā. Jā, šis jautājums, protams, ir svarīgs arī tieši sabiedrības kontekstā. Ne tikai par sociālo de dempingu, bet arī par jā, māvietām, dzīvokļiem. Uh, ūdens, elektrība ir problēma jautājumi. Tie visi ir jautājumi, kas spēlē nozīmīgu lomu. Es domāju, ka tas var likt mums padomāt. Libāna gal galā ir tikai, eh, nu, neliela, ļoti neliela pēc savas teritorijas, ja mēs tā padomājam. Un, ja, ja mēs piemērojam šo teritoriju, salīdzinām to ar iedzīvotāju daudzumu, ja līdzīgas proporcijas, piemēram, piemēram, manai valstī, Portugālei un transponējam šo situāciju, tad tas nozīmētu, ka uh, iedzīvotāju blīvuma ziņā mēs saņemtu 20 miljonus iedzīvotāju vairāk. Bēgļus. Un tas, nu, tātad blīvums uz teritoriju. Un tādai manai valstī mēs tad runājam par iedzīvotājiem, šobrīd Portugāla iedzīvo 10 miljonu, tad būtu 5 miljonu bēgļu, puse no iedzīvotājiem. Un tas jāpatur prātā, kad mēs runājam par geogrāfisko situāciju un iedzīvotājiem. Jā, un ir arī jautājumi tālāk, kas, ar to visu, kas no tā visu izriet. Drošība, un tam līdzīgi. Un tas būs jautājums, kam pievērsīsimies eh, tālāk runājot par apmeklējumu Sīrijā. Piekrītu, Kosokungs. Mums nepieciešams runāt ar visiem, visām interesētajām pusēm. Nepieciešams runāt ar ikvienu. Bet mm, Eiropas valdības vienpusē nolēma pāraut ekonomiskās un diplomātiskās saites ar Sīrijas valdību. Cik tā man zināms, Eiropas parlaments vēl nav pārāds saits ar Sīrijas parlamentu, vismaz cik tas man, cik tā man zināms. Un tāpēc varbūt tas pats minimālākais, ko mēs varētu darīt, būtu atjaunot kontaktus ar viņiem. Lai būtu kaut kāda saikne ar Sīriju. Mašek delegācijā taču joprojām runājam par Sīriju. Varbūt tad būtu pienācis laiks nevis tikai runāt par viņiem, bet strādāt kopā ar viņiem, iesaistīties dialogā ar viņiem. Es domāju, ka tas ir jāuztver nopietni. Nu, varbūt tā mēs varam virzīt to visu situāciju uz priekšu. Ar, jā, nu, ar visām interesētajām pusēm. Tas ir mūsu tiesības un mūsu pienākums jārunā ar mūsu analogajām eh, nu, sarunu partneriem Sīrijas valdībā. To gribu vēlreiz šeit uzsvērt. Gribu arī izmantot šo iespēju. Es gan īsti nezinu, vai jūs, jūs runājat visās valodās, vai esat sapratuši visus komentārus priekšādātāji, bet nu, tagad jums beidzot ir uzliktas ausis, nu, tad varbūt, ka jūs mani arī saprotat un dzirdat pārmaiņas pēc gribu teikt vēl lūko, ka, nu, vajadzētu tomēr klausīties, kad cilvēki zālē runā, jo ir ārkārtīgi skumji un apkaunojuši, ka jūs mūs uzaicināt šeit un lūdzat pastāstīt par delegācijas vizīti, bet pats atvainojiet, pat nepievēršam tam ne mazāku uzmanību. Es nezinu, vai jūs vispār sapratāt, kas tika teikts, neizskatījās, ka jūs vispār pievērsāties um, manis teiktajiem, bet ja demokrātiskā valstī ir jāklausās šādās lietās, jums jāklausās arī tajā, kas jums varbūt neinteresē un nepatīk. Es, piemēram, negrasītos maršai delegācijā nevienu uzaicināt, tad ierasties telpā un vispār viņos neklausīties. Weil ich Ihnen zugehört habe, kann ich Ihnen jetzt auch antworten. Ja ieklausies jūs teiktā, es varu jums tādēļ arī atbildēt. Un, uh, äh, Un es esmu viens no tiem, kas klausās visai uzmanīgi, jo īstenībā es varētu arī jūs kritizēt. Jo jums vajadzēs stāstīt par to, ko jūs darījāt savā vizītē. Es pēdējā gada laikā esmu divreiz jau bijis Libānā. Bēgļu nometnēs. Vienreiz viens pats, eh, otrais ar mūsu komitejas delegāciju. Un tur ir arī palestīniešu bēgļu nometnes, ņemot vērā šo pieredzi. Viņiem tur ir jau 60 gadus pieredze ar bēgļiem, tādēļ viņi tur, nu jā, rīko eh, daudz šo apmetņu nometni. Un valstī, kurā ir četri miljonu iedzīvotāju un apmēram 1,3 miljonu bēgļu, un tagad iespējams pat viņu skaits ir pieaudzis, nu, miljons apmēram ir no Sīrijas eh, kara eh, bēguši, un tas pierāda, cik eh, viss tas ir dramatiski. Jāsaka, šī valsts pats ir kļūst par upuru tādiem starpnieku kariem, kariem, ko organizē cits valsts, cits valsts teritorijā. Un mums vajadzētu uh, Uh, diskutēt par to, ka uh, puses uh, apkopot pie sarunu galda, nu jāsaka, ka bija tur arī tik daudz prezidentu nomainījušies 14 uh, mēnešu laikā, kristieši nevarēja vienoties ar musulmaņiem un tā tālāk. Un pēdējā vizītē pirms dažiem mēnešiem bija gatavība vest sarunas ar uh, kristiešu partijām, lai viņi varētu vienoties par prezidentu kandidātu. Mums bija arī ļoti intensīvas diskusijas ar Hezbollah līderiem. Un ir jāsaprot, ka šī Hezbollah un viena kristīgā partija tiek vadīti caur Teherānu, ja es tā drīkst izteikties, un sunītu partiju. Tātad, ko kādreiz vadīja nogalinātais premjers uh, Rafiks Harīrī. Uh, Nu, tur atkal viņi uzklaus balsts no Riādas. Īstenībā tā ir valsts, kas uh, demonstrē, ilustrē visu to traģēdiju, kas uh, tiek izspēlēta šajā reģionā. Un te arī parādās, kas rausta diedziņus. Riāda un Teherāna. Šeit ir galvenais skatūs, bet uh, ir arī Katarai sava ietekme citām valstīm. Tas viss ir daudz daudz sarežģītāk. Nu, protams, jādomā par situāciju reģionā kopumā. Vispār brīnums, ka karš vēl nav pārsviedies uz Libānu. Hezbolas līdzdalība uh, karā Sīrijā taču arī ir uh, fakts. Un šie mēģinājumi ISIS um, tātad mēģina arī no Alepo uh, pārnākt uz Libānu, un mēs te redzam, ka mums valsts iekšienē šīs noziedzīgās saiknes ir jāpārauj. Mēs jau redzējām pirms uh, vairākām nedēļām, kas tur notiek, mēs arī to pieminējām sarunās ar Irānas ārlietu ministru, domājot arī par Libānu un Irāku un Sīriju. Mums šīs saites ir jāpārauj. Un man ir radies iespējas, ka e, ir arī zināmas iespējas parādījušās, ņemot vērā to, kas notiek uz vietas, ir radies tāds briesmons, ko sauc par īsis, un neviens to nevar tagad uh, ierobežot. Neviens. Mums ir jācīnās pret šo briesmoni. Es nezinu, vai parlamentārai delegācijai vajadzētu iesaistīties sarunās Sīrijā, kolēģis kundze, ja es jūs pareizi sapratu. Nu, es nezinu, vai mēs varētu ko tādu uzņemties. Nu, varbūt, ka jums ir kāda laba priekšlikuma, kā to varētu realizēt, bet, nu, es neuzdrošinātos to darīt. Un Sīrijas valdība, ar kuru jūs vēlties sazināties, īstenībā tā vienkārši uz civiliem iedzīvotājiem, nevainīgiem iedzīvotājiem met sprīdzēkļus, bumbas. Kas notiek ar kristiešu minoritāti? Ar Sīrijas kristiešiem, ar kristiešiem Irākā, ar izīdiem. Nu, varu te sarakstu turpināt bezgalīgi. Koptu kristieši Sīrijā. Viņi visi tiek vajāti. Un tā ir ļoti dramatiska situācija. Un jāsaka, Libānā iet vēl uh, salīdzinoši labi. Jordānijā bēgļu stāvoklis ir daudz, daudz sliktāks. Mums, protams, ir uh, tas viss jārisina, bet mums sākumā ir jārisina tādi pamatīgi politiskie uzdevumi. Mums ir jāsaprot, kā virzīt, kā pārvaldīt šo politisko procesu. Sīrijā esam cietuši neveiksmi, jo pašā kara sākumā nu, nebija tādu pārātīgu diskusiju ar Krieviju. Mēs nevarējām e, ietekmēt Asadu. Nu, Irāka ir vēl Amerikas kā mantojums. Ir pieļauts daudz kļūdu, bet mums vajadzētu to arī aplūkot tādā kopainā. Un tad sadarbojoties ārlietu komitejai ar uh, citām struktūrām mēs varētu organizēt tādu auglīgu delegācijas ceļojumu arī uz Sīriju. Paldies, un tagad ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Ja? Nu? Hmm? Pite, Frau Matias. Obrigada, Sr. Presidente. Eu compreendo uh, a sua. Priekšādātāji, paldies. Es, protams, saprotu visu šo jūsu uh, teikto, bet reizēm nepietiek ar to vien, ka jūs no malas skatāties uz iekšpusi, un nepietiek tad ar to, lai izanalizētu, kas par ko kur kā ir atbildīgs. Un nedrīkst tā arī izdarīt kaut kādu veidu secinājumus. Mēs šeit taču runājam par to, ko mēs varam darīt kā Eiropas. Un mums ir jāatceras, ka mums ir jāskatās uz šīm atbildībām un jāiet tālāk kā vienkārši rezolūcija sagatavošana un paziņojuma izteikšana. Mums ir jābūt tur uz vietas, jābūt klāt. Pat tad, ja mūsu klātbūtne apstiprina tikai to, ko mēs jau zinām, par ko mums jau ir aizdomas, bet tāpēc taču mēs esam šeit. Kāpēc tad vispār šīs delegācijas citādi tiek veidotas, kāpēc šī komiteja tad vispār pastāv, ja ne tāpēc? Es taču gribētu domāt, ka tas tāpēc, lai mēs kaut ko arī varam darīt Eiropas Savienības vārtā. Jūs teicāt, ka tas nebūtu ieteicams, bet es teiktu tā ka darbs būtu visai ierobežots, ja mēs nodokļu maksātāju naudu tērētu tikai gatavojot rezolūcijas un atzinums un mierīgi stāvēt malā, noskatoties, kas tur notiek. To nevaram atļauties. Dārgie kolēģi, šī komiteja un tās priekšsēdētājs pēdējā pusotra gada laikā bija apmeklējuši reģionu. Mēs bijām bēgļu nometnēs, pat neskatoties Uz brīdinājumiem Bagdādē bija apšauda lidostā, mēs ņēmām vērā šos riskus, mēs bijām pietiekami drosmīgi un devāmies uz turieni, uh, arī riskējot ar savu dzīvību. Un tagad, kad kāds mums uh, pasaka, nav gana sēdēt siltā krēslā un no distances uz to visu raudzīties, nu jums ir jāklausās tad uh, tajā, ko es saku, nevajag te vienkārši kādu mēģināt nopulgot par to, ko viņš nav izdarījis. Mēs par to esam diskutējuši. Es jūs uzaicināju nolasīt jūsu prezentāciju, devu iespēju izteikties arī jūsu kolēģiem. Bet tagad kādam kaut ko pārmest, kurš ir izdarījis vairāk, nu domāju, ka tā mēs tālāk netiksim. Un es kā šīs komitejas priekšsēdētājs, nu, uh, Es te tagad nemēģināšu pateikt, kurš ir izdarījis vairāk, vai jūs esat paveikuši vairāk tādēļ, ka bijāt četras dienas Libānā, vai mēs esam kaut ko vairāk izdarījuši. Nu tā jau tas nebūs. Mums nevajadzētu vienam otram kaut ko pārmest un, un mēģināt uh, pateikt, pušķoties ar saviem uh, pie, sasniegumiem un teikt, kurš ir izdarījis vairāk. Es gribēju pateikties jums, ka jūs devāties uz Libānu, ka jūs mums pastāstījāt par to pieredzēto un eh, arī teicāt, ko jūs par to domājat. Un, jā, nu, pēdējos jūs vārds nesapratu, es nezinu, varbūt jūs atkal te mēģinājāt mani nopelt. Ja jau terminu par kī. Jau pēc skupa maz jau nav. Es negrasījos nevienu te vainot vai rādīt kaut kādu aizvainošu, nu, teikt, ka kāds kaut ko izdarīs mazāk. Nē, es ļoti atvainojos, bet. Uh, ir jau ļoti labi, ka ir laba sadarbība starp komiteju un delegāciju. Nevienu te negribēju apsūdzēt nekādās, nekādā bezdarbībā. Bet es gribēju teikt, ka šai komitejai veicot savu darbu, arī mēs veicam savu darbu. Es vienkārši rēģēju uz vienu no jūsu rekomendācijām. Komiteja veica savu darbu, delegācija veica savu darbu, un tāpēc cerams, ka šādā sadarbības garā tas tā var arī turpināties. Jūs izteicāt rekomendācijas, es tās ņēmu vērā un uz tām koment, to, tās komentēju. Nezinu, šķiet, ka mēs nu pat esam um, nonākuši kodā pārpratumā, katrs runā par kaut ko citu. Bet viss, ko šobrīd gribēju teikt, ir tātad, lūk, paldies, ka uzaicinājāt mūs šodien šeit, lai pastāstītu par to, kā mums gāja šai vizītē. Paldies kolēģiem, kas izteica komentārus. Mums pilnīgi noteikti iespēja vajadzīgi strādāt tālāk kopīgiem spēkiem, jo šeit vēl ir ļoti daudz darba darāms. Ar to arī beigšu uzstāšanos. Danke, bija Fiera, letzten. Paldies, paldies par jūsu pēdējiem vārdiem. Nu, varbūt tā ir tikai mana jūtīgā dvēsele, ka es to uztvēru, varbūt kaut kā aplami. Nu, tad tagad varēsim atkal ķerties pie mūsu tālākās darba kārtības. Paldies, paldies par jūsu ziņojumu. Mairenko kundze, vai viņa ir ieradusies? Šī ir sēde aiz slēgtām durvīm.